Balsotiet eh, Eiropas parlamenta eh, plenārsēžu sanāksme tiek pārtraukta. Vēlu jums eh, labas nedēļas beigas un labu mājapceļu. Sanāksme ir slēgta.